ja vien, eh, mandat, eh, ja vien netiek celti iebildumi pret mandāti. Un, ja Zaksas kundze ir rakstiski apstiprinājusi, ka eh, viņa neveic darbu, kas nav savienojams ar deputāta darbu. Angelika Vērtmana atstāja Aldes grupu un no 2014. gada 8. aprīļa kļūst par pie, pie par, par, grupām nepiedarošu deputātu. Un tad es esmu saņēmis.